Bene, cari colleghi, allora la seduta è ripresa. Um, cienījamie kolēģi, mēs atsākam darbu. Vakardienas sēdes protokols jau ir uh, izplatīts, un es gribētu jautāt, vai kādam ir kādi komentāri. Ja nē, tad mēs uzskatām šo protokolu par apstiprinātu. Un tā tad atbilstošim mūsu darba kārtībai. Mums, uh,